Eiropas Savienības prioritātes ANO cilvēktiesību padomis sesijās. 2016. gada sesijās um, mums uh, ir atkal jādod vārds Eiropas Savienības augstajai pārstāvēji. Priekšsēdētāji, droši vien uh, zināsiet, ka lielāko daļu savu darbu laika es pavadu uh, ceļojot, un, un es arī redzu Eiropas Savienību caur mūsu draugu un partneru acīm. Un tad, kad viņi domā par mums, viņi domā par divām lietām. Vispirms eh, par mūsu ekonomisko stiprumu, pat pēc krīzes, jo krīze jau ir pārvarēta, un domā arī par mūsu darbiem eh, cilvēktiesību jomā. Un es izmantošu šo iespēju ne tikai, lai atsauktos uz prioritātiem ANO cilvēktiesību padomē, bet um, arī dažos vārdos gribētu pastāstīt par to, kā mēs gribam virzīt cilvēktiesību jautājumu visā pasaulē un ko nozīmē šīs cilvēktiesības mums. Uh, Es uh, uzskatu, ka mums ir multilaterālisms un arī sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm. Tie ir galvenie principi, lai atbalstītu cilvēktiesības. Un tāpēc arī ANO cilvēktiesību padomē ir ļoti centrāla loma. Tā ir tā vieta, kur ir iespējams uh, arī mm, norunāt kopīgu rīcību, lai apkarotu tiesību pārkāpumus. Ir arī iespēja veidot partnerības, lai aizstāvēt cilvēktiesību visā pasaulē. Un mēs eh, veicinām arī tiesiskumu un vienlīdzību, mēs atbalstam arī eh, vienlīdzību un cīnāmies pret eh, diskrimināciju un vārdarbību. Un šādā ziņā mm, mēs cīnāmies pret cilvēktiesībām un vārdarbību. Mm, mēs pēdējie jautājumi ir Sīrija un arī un DPRC. Uh, šajā valstī tiek cilvēki turēti cietumos un uh, viņiem ir atņemts uh, pamatbrīvības. Ļoti daudz šie cilvēki nemaz nav tiesāti. Un Šajā cilvēktiesību padomē mēs kopā ar uh, Japānu virzīsim šo jautājumu par cilvēktiesībām šajā valstī. Un mēs arī gribam paplašināt īpašā pārstāvja mandātu. Mēs gribam, lai DPRC eh, darbotos arī ar pārskata procesiem un lai būtu arī monitoringa mehānismi. Un um, tālāk par Sīriju. Tā ir milzīga humanitāra katastrofa. Mūsu pirmā prioritāte. Un mēs uzskatām, ka ir jādod humanitārā piekļuve valsts teritorijai. Arī rezolūcijā par Sīriju mēs rakstīsim par to. Uh, un nesenā kampaņa medējā tas ir pirmais pozitīvais solis, aiz tā sekos arī citi. Uh, Ilgtermiņā miers Sīrijā nozīmē arī tiesiskumu visiem. Runājot par Sīrijas sabiedrību, šeit sadarbību nodrošināt nav viegli, un izlīgums ir nepieciešams, atzīstot arī tās ciešanas, ko pārcietusi Sīrijas tauta. Tādā ziņā mēs arī atbalstīsim šīs izmeklēšanas komisijas mandātu, par ko mēs arī runājām šo, šovakar mūsu debatē. Uh, jo šīs komisijas mandāts ir ar izšķirīgu nozīmi, lai mēs e, virzītu un noregulētu šo jautājumu nākotnē. ANO cilvēktiesību padome ir e, arī tāda padome, kur mēs varam virzīt jautājumus ar e, par Mjanmu un Birmu pēc novembra vēlēšanām joprojām šeit ir bažas, jo īpaši sakarā ar etniskām un reliģiskām minoritātēm. Mēs arī nācam klajā ar rezolūciju, adresēsim to valdībai, kas stāsies um, pie amata aprīlī. Mēs uh, aicināsim, lai šī valdība tālāk rūpīgi seko notikuma attīstībai valstī. Uh, tālāk, ka mēs um, arī nāksim ar divām rezolūcijām. Viena ir par reliģijas brīvību, tur mēs atbalstīsim Eiropas Savienības cīņu pret eh, reliģisko eh, neiecietību visās formās, un vēl tā, arī tā ir lieta, par ko mēs runājam pēc dažām stundām, un tad vēl kopā ar Latviju Ameriku un Karību, Karību valstu grupu mēs rakstīsim rezolūciju par bērnu tiesībām. Par reliģijas brīvību mēs organizāsim arī blakus pasākumu ar īpašo pārstāvi, aicināsim arī pilsoniskās sabiedrības. Uh, pārstāvjus, un šādā e, ziņā mēs uzskatām, ka mēs nevaram runāt par pamatiesībām bez pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Un visu gadu garumā Eiropas Savienība strādās kopā ar partneriem, lai virzītu un aizsargātu pilsoniskās sabiedrības intereses, un vēl e, mēs gribam atbalstīt arī visu cilvēktiesību atbalstītāju intereses dažādos formos. Uh, Pirms beigšu gribētu pasvītrot divas lietas, kas ir ļoti svarīgas mums šai ziņā. Vispirms uzticēšanās ANO cilvēktiesību fórumam un uzticēšanās mums pašiem. Pirmā uzticēšanās ir saistīta ar neatkarīgu, arī ar um, efektivitāti. Um, tas ir saistībā ar um, Savienības augsto pārstāvu, cilvēktiesību pārstāvu. Un ir ANO valstīm ir jābūt spējīgām kontrolēt šīs struktūras darbību. Tas ir nepieciešams, lai uzticēšanās tiktu nodrošināta arī eh, Eiropas Savienība augstā eh, pārstāvja bīrojam un dienestam sniedz attiecīgu atbalstu. Tas viss, lai ANO cilvēktiesību padoms mehānismi varētu darboties, lai būtu arī iespēja īstenot starptautiskās cilvēktiesība normas. Tas ietver arī politisko atbalstu, finansiālo atbalstu un arī Eiropas instrumentu cilvēktiesība aizsardzības jomā izmantošanu. Visā pasaulē mūs, uz, mūs uztver kā cilvēktiesība aizsardzības eh, čempionu. Tas eh, ir labi bet eh, atsevišķiem partneriem ir zinām šaubas par mūsu lomu, tomēr tas nenozīmē un tas mūs neaptur, eh, gluži pretēji, tas motivē mūs cīnīties vēl stingrāk. Un pēdējā gada laikā šāda uztvere ir arī apšaubīta. E, ir e, konkrēti noteikti pasākumi, kur mēs esam piedalījušies, un tā nav tikai bēgļu krīze. E, šeit ir jārunā arī par ilgtermiņa ekonomiskās krīzes ietekmi, un arī ir uh, zinām tādu nestabilitāti, nestabilitātes izjūtu. Iedzīvotāji vai pilsoņi grib redzēt izēju, izēju no krīzes, kaut kādu politisku pārvirzi. Un šie laiki nav viegli, bet ja mēs aizmirsīsim par cilvēktiesību jautājumu šeit Eiropā iekšā, tad mēs varam zaudēt pilnīgi visu. Šajā parlamentā jūs pārstāvat pusmiljonu Eiropas iedzīvotāji. Mūsu politiski ka politiķiem ir ļoti grūts laiks, liela izaicinājuma. Mums ir jācenšas mm, darboties saskaņā ar to, kas ir Eiropas vislabākajā mm, interesēm. Mums ir jāfokusējas, mēs nedrīkstam ieslīgt bailēs, ļaut bailēm saplosīt, vai drīzāk mums vajadzētu balstīties uz mūsu vērtībām, kas ir mūsu solidaritāte. Uh, daudzveidība, un mēs esam kā dzinējspēks Eiropas Savienībai. Un tas nav viegls uzdevums, tomēr mums ar to ir jātiek galā. Liels paldies, mm, komisijas priekšsēdētājs vietnieces kundze. Tagad mm, Krispu kungs, paldies priekšsēdētāji. Eh, priekšstādā vietnētas kundze. Vispirms es vēlētos pateikties eh, visus, visiem tiem, kas bija iesaistījušies rezolūcijas gatavošanā par šo no cilvēktiesību padomu. Pirmkārt, tās ir labas ziņas, ka šogad mums būs mm, sava rezolūcija un tā būs laicīgi. Pirms e Eiropas Savienības prioritātes tiek pieņemtas, un es vēlētos pateikties vicepriekšsēdētājs kundzei par atvērtību un gatavību debatēt ar mums, jo eh, tas noteikti nāk par labu eh, prioritāšu noteikšanai, kas, eh, kuras prezentēsim februāra beigās. Un es vēlētos uzsvērt arī to, ko vicepriekšsēdētāji teica, ka svarīgs elements šai Eiropas iesaistei ir daudzpusējā pieeja un iesaista cilvēktiesību jautājumu risināšanā, un mēs arī te pārstāvam plašus jautājumus, kas ir svarīgi no cilvēktiesību aspekta. Viens no tiem ir padomes darbība un arī tas, kā darbojas starptautiskais uh, krimināla tiesa. Un jautājums par moratoriju un, un citiem jautājumiem reliģijas brīvību, sociālām un ekonomiskajām tiesībām, par šīm cilvēktiesībām, kas kļūst arvien svarīgākas pasaulē. Un te ir arī jautājums par migrācijas krīzi, kas ir saistīts ar ar humanitāro dimensiju, cīņu pret terorismu un eh, cilvēktiesību aizsardzību, ņemot vērā klimata pārmaiņas vai plašus sporta notikumus, un nu, tam visam ir nozīme, un mēs saprotam, ka cilvēktiesības ir nu, pamata tiesības, un tās tiek aizsargātas starptautiskā līmenī. Uh, Un noslēgumam es vēlētos teikt, ka mēs runājam iespējams par to, ka varam pieredzēt iespējami lielāko migrācijas krīzi, kāda ir pieredzēta. Liels paldies! Tagad vārds Sorājai no S un D. Lūdzu! Liels paldies priekšsēdētāji un paldies augstās pārstāves kundzei par lielisko prezentāciju, kas uh, rā, izrāda cieņu cilvēktiesību aizsardzgāšanai. Un es pateicos kolēģiem, kas iesaistījās rezolūcijas izstrādē un tiem kolēģiem, kas attiecās ar cieņu pret rezolūcijas nozīmību. Šī ir ļoti svarīga rezolūcija, kas attiec uz mūsu darbu, uh, um, aizsargājot cilvēktiesības, un šī ir rezolūcija, kuru Eiropas parlaments um, prezentēs 30 pirmajā ANO cilvēktiesību padomē martā, un tas rāda arī to, ka mēs ļoti cieši sekojam situācijai, kāda šajā jomā ir pasaulē, un mm, darbs pie cilvēktiesība aizsardzības ir mm, viens no mūsu politikas pamata elementiem, un tas, tā ir arī viena no EP prioritātēm šajā 31. cilvēktiesību padome. Tagad saskaramies ar krīzi un uh, grūtībām, un tagad mums vairāk kā jebkādi ir jāizstāv cilvēktiesības gan es ietvaros, gan arī mūsu ārlietu politikā. Cilvēktiesības ir demokrātisku mm, sabiedrību uh, saist elements un uh, Mm, mēs runājam par cilvēktiesību aizsardzību arī migrantu un bēgļu eh, jautājumā, kad ir tiek veidot humanitārie koridori un tam līdzīgi. Un tad ir jāaizsargā cilvēku tiesības tiem cilvēkiem, kas mūk no vajāšanas un konfliktiem. Un kas notiek ar Pekinas platformu un tiesībām uz izglītību? Mm, tur arī cik svarīgs ir cilvēktiesības un arī uh, jautājums par sieviešu iesaisti um, konfliktu re, noregulējumā. Rezolūcijā tiek runāts arī par tiesībām uz bērniem, par klimata bēgļiem un par LGBT cilvēkiem, kur mēs saskatām uh, satraucošas tendences, jo arvien vairāk tiek pārkāptas viņa tiesības. Un ir valstis, kurā ir satraucoša situācija cilvēktiesību jomā, un vēl mēs papildus tam iekļāvām arī Eiropadomes secinājumus par mm, vidējo austrumu miera procesu, kas ir ļoti svarīgi ņemot vērā tur esošo situāciju. Un es uzskatu, ka svarīga rezolūcijā mēs runājam arī par to, cik svarīga ir ANO īpašā pārstāvja cilvēktiesību jomā loma un loma to, ka ziņotājam tika liegts doties uz Pakistānu, jo tas nozīmē, ka mm, jebkāds cilvēktiesību jomā veikts darbs nebija iespējams. Un tāpat tiek runāts par to, cik svarīga ir situācija cilvēktiesību aktīvistu ziņā, ka viņi strādā visā pasaulē, ka viņiem ir grūti, bet viņi strādā pie uh, cilvēktiesība aizstāvēšanas, un mums ir jāsūt spēcīgs signāls cilvēkiem, kas pulcēsies Ženēvā maratā, un mums vairāk kā jebkad ir jāparāda tas, ka Eiropai ir jāuzņemas līderu loma cilvēktiesība aizsardzības, jo Eiropas Savienība ir, un tai ir jābūt atslēgas spēlētājiem starptautiskās arēnā, un kad ir jāaizsargo un jāaizstāv cilvēktiesības. Paldies! Tagad vārds Fon Storkas kundzei viena minūte. Prezident. Paldies, godāto priekšsādātāji. Mēs šeit tukšā plenārsēžu zālē diskutējam par Eiropas Savienības politikā prioritātēm apvienoto nāciju cilvēku eh, tiesību eh, galotņu sanāksmē. Un, uh, Tāpēc šī diskusija izskatās mazliet greiza, taču es no sirds gribu teikt, ka lūdzu pievērsieties kristiešu vajāšanai pasaulē, padariet to par tēmu apvienotajās nācijās. Runājot par eh, mazākumu tautībām, mēs eh, runājam gana skaļi, taču kristiešu vajāšana ir jāpaceļ pietiekam augstu darba kārtībā, pirms ir kļuvis par vēlu. Lūdzu, iesaistieties šajā jautājumā. Paldies! Un tālāk Vārds. Eh, budem priekšstādātājs saka, šī nav tukša telpa, te ir vesela 19 cilvēki šajā telpā kopumā. Bet jā, tagad vārds eh, Bečēras eh, Bastarečējas kundzei. Paldies priekšsēdētāji, Mogherīnī kundze, paldies par jūsu skaidrajiem vārdiem. Tāpat arī pateicos daudzajām politiskajām grupām parlamentā, ka tās ir parakstījušas šo kopīgo rezolūciju un arī pateicos par visu dar to darbu, kas ir paveikts, lai panāktu šīs vienotās prioritātes. Kā es, es domāju, ka ANO asamblējai ir jāsaprot, ka kandidātu valstis plāno pildīt savas saistības un dalību valstis patiešām darīs to, ko tās ir solījušas darīt turpmākos trīs gadus, bet ja mēs paraugāmies uz Venecuēlu vai Saudarābiju, tad uh, Mēs redzam, ka tās ir valstis, kur sistemātiski tiek pārkāptas cilvēktiesības, kā gan tās var izpildīt savus pienākumus, kā Venecuēla var mācīt citām valstīm, kā rīkoties izpausmes brīvības jautājumā. Viņiem ir 74 politiskie ieslodzītie Mazuro kunga valdībā, vai kā gan uh, Saudarābija var mācīt pasaulē, kā rīkoties nāves soda jautājumā 2015. gadā tā pārspēja pati savu rekordu nāves sodu skaita ziņā. Kā gan tas var notikt valstī, kas ir uh, ANO cilvēktiesību padomes dalību valsts? Runājot par ģenerāla asambleja, kā būtu ar Saudarābijas un Venecuēlas status apturēšanu tajā, jo šīs valstis apdraud fundamentālo cilvēku tiesību stāvokli pasaulē. ANO būtu jācīnās ar šiem jautājumiem. Mums nevajadzētu balsot par tādām kandidātu valstīm, kas nerespektē fundamentālās tiesības, un es domāju, ka mūsu balsojumam būtu jābūt publiskam. Paldies! Un uh, tagad uh, goe grupas vārdā Veržijā kundze uz vienu minūti. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Man īsti nepatīk veids, kā mēs šajā iestādē strādājam pie šīm tēmām. Parasti mēs balsojam par rezolūcijām, kad uh, Mm, šīs padomes darbi ir jau sākušies un ne, tur netiek ņemta vērā mūsu darba kārtība. Un šoreiz Eiropas parlaments balso par rezolūciju agrāk. Un ļoti labi, bet mm, te, tāpat netiek ņemts vērā padomes prioritāti. Šādi pieeja neefektīvi. Mēs nevaram strādāt ANO struktūrās, neņemot vērā institūcijas Mm, darbu. Ne jau es jūs apšaubu augstās pārstāvis kundze, es jums pateicos par uzstāšanos. Jā, dalību valstīm būtu tikai ieguvumi, ja tās uzmanīgi Mm, to izvērtētu un vēl jo labāk ieviestu mm, padomas rekomendācijas par mm, mājokļiem, par sociālām ekonomiskām tiesībām, par sieviešu tiesībām un tā tālāk. Jā, Eiropa zaudē savu ticamību, ka tā tikai visu laiku prasa trešajām valstīm piemērot un īstenot tiesības, kuras tā pati ievēro arvien mazāk. Un visu šo iemeslu dēļ ir. Goe ir pievien, iz, izlēmusi atturēties eh, balsojumā un nepievienoties šai rezolūcijai. Paldies! Tagad no zaļu eh, grupas Barbara Lohbillere. Paldies priekšsēdētāji, cienītā augstās pārstāvis kundze. Mūsu rezolūcija attiecībā uz cilvēktiesību padomi ģentē ir saulēcīgi sagatavota, un es ceru, ka uh, Uh, cilvēktiesību padomi ņēms vērā mūsu ierosinātās prioritātes. ANO cilvēktiesību padomi ir pasaules centrālais cilvēktiesību fórums, un Eiropas Savienība kā reģionāla organizācija ir labi sagatavojusies aktīvi piedalīties darbā un diskusijās. Uh, neatkarīgi no tā, vai runa būs par valstu situācijām vai arī par tematisko notikumu tālāku attīstību. Tāpat mēs pieprasām, lai Eiropas Savienība turpinātu atbalstīt tā no cilvēktiesību padomas darbu un gādātu par šī fóruma neatkarīgumu. Diemžēl šajā fórumā ir arī tādas valdības, kuru cilvēktiesību bilants ir katastrofāla, tāpēc ir svarīgi, lai Eiropas Savienības dalību valstis rīkotos izšķirīgi pret šādu valstu izvēli eh, cilvēktiesību formā. Mums ir jārunā vienotā balsī, un bieži vien mēs dzirdam eh, runas, ka cilvēktiesības ir instrumenti, lai imperialisti varētu iejaukties citu valstu lietās. Tāpēc ir svarīgi, lai Eiropas Savienība aktīvi iesaistītos globālajos lēmumos, uh, tādu rezolūciju pieņemšanā, kas skar uh, tīra dzeramā ūdens pieejamību un uh, sanitāro apgādi. Tāpēc man ir žēl dzirdēt, uh, ka, piemēram, par notikumiem, kas ir saistīti ar rezolūcijām attiecībā uz nelegālajām finanšu plūsmām, uh, Manuprāt, šī rezolūcija ir labs pamats Eiropas Savienības pozīcijai ANO cilvēktiesību padomē, un es gribu iesaistītajiem pateikties par eh, labu paveikto darbu. Paldies! Un tālāk e FDD grupas vārdā uh, Korau kungam vārds uz vienu minūti. Paldies priekšsādātāji augstās pārstāvis kundze. Uh, Šīvakar diskusija ir iespēja rezumēt cilvēktiesību situāciju pasaulē un žēl, ka mūsu vidū ir tik maz dalībnieku šovakar. Rezolūcija ir atzinīgi vērtējama un mēs to atbalstīsim, jo īpaši attiecībā uz iedzimto cilvēku aizsardzību un viņu zemju pārņemšanu. Tomēr bāžas rada tas, ka padomes locekļi tiek izvēlēti arī no tādām valstīm kā Ķīna, Krievija, Saudarābija, Etiopija, proti valstīm, kas ir pazīstamas ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Neaizmirsīsim pieaugošo uh, sodu skaitu, uzbrukums disidentiem un protestētājiem. Arī par šiem apstākļiem ir jārunā rezolūcijā. Mums jānodrošina, lai cilvēku tiesību padome atbilstu saviem uzdevumiem. Paldies! Tālāk ENF politiskās grupas vārdā vārds Anemana kungam uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji! Šī ir bijusi ļoti piepildīta diena. Mēs esam šeit gandrīz pusnaktī un runājam šajā vēlajā stundā par cilvēktiesībām. Mēs saprotam, cik svarīgs ir šis jautājums, bet es vēlos jums uh, atgādināt to, ko es jau sacīju par migrāciju. Eiropas politika 2015. gadā zaudēja savu integritāti, pirmkārt jau attiecībā uz Schengenu, uh, Eiropas Savienības atvērto robežu politiku. Cilvēku tiesībām ir vajadzīgi stabili apstākļi, stabila situācija, un šīs stabilitātes Eiropā šobrīd pietrūkst. Mēs redzējām, kas notika ķelnē. Pirmo reizi Eiropas teritorijā mēs redzējām, kā masveidā tika pārkāptas cilvēku tiesības. Un redzot kaut ko tādu, Ir jāatceras, ka cilvēku tiesības nav pašsaprotama parādība. Jā, es jau beidu savu runājamo. Mums ir vajadzīgi stabili apstākļi, lai nesagrautu to kultūras situāciju, pie kuras mēs esam raduši. Paldies! Tālāk vērts epidējus kungam. Paldies! Eiropas Savienība ir viens no galvenajiem globālajiem spēlētājiem, un tā var ietekmēt starptautiskos notikumus. Eiropas Savienībā ir cieši jāsadarbojas ar ANO tādos nopietnos jautājumos, kas skar starptautisko kopienu. Viens no šādiem jautājumiem ir imigrācijas problēma. Lai to risinātu, mums tā ir realistiski jāpēta. Mēs Nedrīkstam vienkārši uzņemt migrantus Eiropā un necīnīties ar migrācijas cēloņiem, lai apturētu migrācijas plūsmas. Tāpat mēs nedrīkstam raudzīties tikai uz migrantu cilvēktiesību ievērošanu un vienlaikus ļaut pārkāpt viņiem cilvēktiesības tajās valstīs, kuras viņus uzņem. Ja mēs nosodām cilvēku nelegālu pārvietošanos un pārvedāšanu, no vienas puses un no otras puses mēs ļaujam šiem pārvadātājiem rīkoties, mēs neizskatāmies nopietni, jo vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs ļaujam Turcijai mainīt Eiropas Savienību. Uh, Turcija apgalvo, ka tā grib palīdzēt risināt migrācijas problēmu, bet no otras puses mēs ļaujam Turcijai mūs šantažēt, lai tā varētu pātrināt savu iestāju Eiropas Savienībā. Paldies, un tālāk vērts Prēdiskungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdāt. Es vēlētos atgādināt, ka pirms diviem mēnešiem mēs debatējām un ar plašu vairākumu šeit pieņēmām gadskārtējo ziņojumu par cilvēktiesībām, demokrātiju un Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Un eh, tagad man ir ļoti grūti saprast, kāpēc mēs tik īsu laiku pēc tam balsosim par dokumentu, kas zināmā mērā līdzinās gadskārtam ziņojumam, jo šajā rezolūcijā, kas vērst uz to, lai pausto EP pozīciju par uh, Eiropas Savienības po, uh, prioritātēm ANO cilvēktiesību padomē, visi temati, kas kaut kā saistās ar cilvēktiesībām, jau ir minēti. Cilvēktiesības, dronas, sports, um, tirdzniecība, viss šis spektrs, un es baidos, ka ar šo rezolūciju mēs tiešām deformējam vārda prioritātes nozīmi, un mēs atkārtojam darbu, kas jau ir izdarīts, un man ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, lai nākamgad eh, parlamenta rezolūcija par šo tēmu būtu īsāka un vairāk atbilstu mērķi. Mēs varētu, piemēram, izvēlēties piecas prioritātes un pie tā arī palikt. Un, eh, visā tematikā, visās pārējās temās mums jau ir gadskārtējais ziņojums, un vēl cita lieta, kurai vēlējos pievērsties, ir uh, otrā daļa tekstā, kas uh, teorētiski attiecas uz uh, valstu sarakstu, kas tiek periodiski katru gadu pārbaudīts, un kreisie uzsvēra to, un tā nav pirmā reize vēlējās Izrēlu. Uh, tieši akcentēt un to stigmatizēt, un mēs šajā sarakstā esam ieviesuši vidējo austrumu miera procesu, tas 89. punkts. Un, uh, tā nav valsts un periodiskais universālais pārskats ar to nekādi nav saistīts. Un ja mēs kā parlaments vēlamies tikt uztvērti nopietni, mums vajadzētu izvairīties no šādas nekonsekventas. Tāpēc ETP grupa ir ieviesusi m, mm, balsot atsevišķi par šo punktu, un ja šis punkts netiks svītrot, tad mēs balsosim pret rezolūciju. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Dziękuję bardzo. Paldies. Un tālāk vārds Hobita kungam uz divām minūtēm ar pusi. Paldies! Kā referents par korporatīvo atbildību es jau gaidīju šo uh, apvienoto nāciju uh, sesiju, kurā tiks runāts par uh, cilvēktiesībām un arī par uzņēmē darbību rezolūcijā. Uh, ir skaidri norādīts, ka šis parlaments uzskata, ka dalību valstīm vajadzētu konstruktīvi iesaistīties starp valdību darba grupā par juridiski saistošu instrumentu. Agrāk Eiropas Savienība vienkārši izgāja no telpas pēc pirmās dienas. Un es saprotu, ka tas varētu būt saistīts ar zināmu kritiku ANO darba grupas ziņojumā, bet tādējādi tika uh, boikotēts cilvēktiesību mehānisms, un e- Eiropai nevajadzētu tā rīkoties. Mums vajadzētu piedalīties e, šajā atvērtajā darba grupā, un mēs nedrīkstētu šo darba grupu izmantot e, kaut kādās pašmāju tieslietu interesēs. Dalību valstīm vajadzētu parādīt savu apņēmību, pabeidzot zaļo nacionālo rīcības plānu iniciatīvu. Eiropas Savienība varētu kritizēt ANO darba grupu, un tas ir konfrontācijas ceļš, kuram šis parlaments nevar piekrist. Savas grupas vārdā arī es nepiekrītu visiem priekšlikumiem, par kuriem tiek runāts darba grupā. Piemēram, es uzskatu, ka cilvēku tiesības vajadzētu piemērot visiem uzņēmumiem, nevis tikai transnacionālajām korporācijām. Taču Eiropas Savienībai vajadzētu piedalīties sanāksmē, lai diplomātiski paustu savu gribu un parādītu citiem to, ko mēs paši viņiem sakām. Esiet gatavi klausīties dažādos viedokļos. Es gribēju atsaukties arī uz to, ko sacīja Prediskungs par 89. punktu. Uh, viņa grupa saka, ka šis būs izšķirīgs balsojums, un ja šajā punktā būs izgāšanās, tad viņa balsos pret rezolūciju. Te ir runa par pakļaušanos starptautiskiem cilvēku tiesību likumam. Te ir runa par divu valstu risinājumu dzīvotspēju, un te ir runa par cilvēku tiesību situāciju Palestīnas teritorijās. Mums ir panākts konsens par virzību tuvo austrumu miera procesā. Mēs uzskatām, ka balsošana par šiem principiem ir pareiza, lai panāktu mieru starp Palestīnu un Izrēlu. Ja kāda cita grupa izvēlas iebilst pret to, tad viņiem nav taisnība. Paldies! Un tagad vārds Vautmanis kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Magarīnī kundze patiešām ir vēls un ir pavisam maz cilvēku šajā zālē, taču šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un mēs rītdien balsosim par rezolūciju, kurā ir mūsu prioritātes. Un es gribētu runāt tikai par dažiem aspektiem. Mēs e, pavisam pamatot runājam par cilvēku tiesībām un sieviešu tiesībām, par sieviešu reproduktīvo veselību, par abortiem. Uh, jo īpaši pēc piedzīvotas seksuālas vārdarbības. Es domāju, jūs labi saprotat šo jautājumu svarīgumu. Mēs runājam par bērnu tiesībām. UNICEF un glābiet bērnus ir nākuši klajā ar aicinājumu. Viņi apgalvo, ka bērni dzīvo augstumā šajos migrantu ceļos, eh, kurus izvēlas migranti. Ir pieminēta arī Burundija proti, ka tur notiekot genocīds, lūdzu rīkosimies. Tāpat arī šis jau pieminētais Izraels un Palestīnas konflikts. Es tikai gribēju jums atgādināt par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Tālāk stīrkungs, pusotras minūtes. Predsjedniče, podržavam što je Priekšsēdētāji, es atbalstu Prēdis kungu. Tas būtu ļoti žēl, ja tautas partija nāksies neatbalstīt šo rezolūciju, jo teksts nav līdzsvarots. Te ir arī runa par procesu tuvajos austrumos. Šajā rezolūcijā ir ļoti labas daļas, arī, piemēram, devītais punkts ir ļoti labs, tas ir uh, saistīts ar Āfrikas attīstības valstu konstitūciju pārskatu. Tas ir jādara ar nolūku, lai valdības struktūras varētu darboties un netiktu ierobežots ar konstitucionālajām normām. Uh, bet parasti šāda rīcība izraisa arī cilvēku procesu. Šeit tika pieminēta rezolūcija par Burundi, bet tas nav vienīgais eh, piemērs. Arī ļoti daudzās citās Āfrikas valstīs notiek demokratizācijas procesi, bet diemžēl tas arī noved ļoti bieži pie sistemātiskām cilvēktiesību pārkāpšanas normām gadījumiem. Un ļoti bieži valdošā partija uzvar vēlēšanās, iegūstot 80% pārsvaru ignorējot cilvēktiesības, bet mums vajadzētu no Eiropas Savienības puses arī eh, ņemt to vērā, ka mēs eh, veidojam sadarbību ar attiecīgām Āfrikas valstu partijām. Trī, līdz 30 gadam ir noteikti ilgspējīgas attīstības mērķi un attiecīgi mērķis numur 13, un šeit ir jāņem vērā cilvēktiesība prioritātes. Paldies, tālāk Kinīkī kundze. I'm sorry, she's absent. And... Viņa salē nav. Tādā gadījumā e, deputāta Kamodīnī kundze, lūdzu. Paldies. Es gribētu runāt par bērnu tiesībām. Lai arī bērnu tiesību konvencija ir tikai viena no daudzām, un tā ir ratificēta, tomēr nav pietiekama īstenošana. Politiķi nevienmēr atcerās par bērnu tiesībām, bet bērni ir mūsu sabiedrības pilnīgs sastāvdaļa, un e, viņi ir ļoti neaizsargāti, ļoti atkarīgi no pieaugušo rīcības, viņi cieš no diskriminācijas, no piesārņojuma, no diskriminācijas un citām diskriminācijas formām. Un tāpēc Eiropas Savienībai ir jānodrošina, lai šī bērntiesība konvencija nebūtu būt ne tikai ratificēta, bet arī īstenota visā pilnībā. Um, mēs redzam, kā cieši bērni bēgļu laivās, ļoti daudzi ir zaudējuši dzīvību, bet tas nav vienīgais gadījums, kur cieši bērni, daž, daudz bērni ir um, nežēlīgos apstākļos, un par tiem neviens fotografijas nerāda, un mēs par viņu dzīvi neko nezinām. Paldies! Tālāk. Himēnes kundze. Paldies priekšsēdētājiem! cilvēku tiesību aizsardzību Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgs uzdevums, tas tiek pildīts sadarbībā ar ANO cilvēktiesību padomu. Un mēs aizsargājam cilvēks, kas tiek vajāti, kuru tiesības tiek neievērotas. Mēs Nesen runājam arī par Venecijelu, uz turien devās arī mūsu kolēģu misija, arī es pati biju šajā misijā Venecijolē mm, svarīgajā laikā. Venecijāls iedzīvotāji grib aizsargāt savas cilvēktiesības, savas brīvības, grib mm, kļūt par demokrātisku valsti, lai būtu demokrātiska valdība bet eh, mēs eh, esam apžīžies, ka viņu cerības varētu arī neīstenoties un um, prezidents uh, grasās viņiem likumu, bet mums ir jāprasa, lai tiktu atbrīvot arī visi politiski ieslodzītie. Un uh, mums ir jāpieprasa, lai politieslodzītie Venezuelā tiktu atbrīvoti un nevar turpināt dzīvot, uzklausot cilvēku vaidus, kas lūdz brīvību. Tālāk, Kukankungs, paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvs kundze. Šo gadu mēs runājam par daudziem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar cilvēku tiesību pārkāpumiem. Uh, Eiropas Savienībā arī ir jācīnās ar izaicinājumiem, kā piemēram ir uh, šī bēgļu krīze un cilvēktiesības tāpēc ir aizvien ļoti aktuālas un mums ir arī jāņem vērā šis uzdevums kā, kā prioritāte cilvēktiesības ir modernas Eiropas pamatā, un tāpēc mums ir jāstrādā saskaņā ar ANO plāniem. Un arī migrācijas ziņā mēs nedrīkstam aizmirst cilvēktiesību jautājumu. Mums ir jābūt pirmai pri svarīgākai prioritātei stiprināt šo humanitāro palīdzību, jāsniedz palī palīdzību un atbalsts mm, dažādos reģionos kur cilvēki cieši visvairāk, starptautiskā sadarbība, tāpēc ir ļoti svarīgi, ir jāapkaro arī cilvēku tirdzniecības tīkli, noteikti jācīnās par bērnu un sieviešu tiesībām. Paldies! Tālāk Bogdans Venta. Paldies priekšsēdētāji! ANO cilvēktiesību padomē ir arī mandāts globāli aizsargāt cilvēktiesības. Un tāpēc ir ļoti svarīga šīs padomes locekļu atlases procedūra. Un šeit atsevišķi jautājumi vēl nav noregulēti līdz galam. Šeit šī padome strādā saskaņā ar ļoti svarīgiem mehānismiem. Bet kāda ir pārstāvniecība? Tiek pārstāvēta pilsoniskā sabiedrība, tiek pieņemtas rekomendācijas, kas ir kā signāls par to, kā jārīkojas vienā vai otrā vietā, un tas ir arī pamats sadarbībai. Eiropas Savienībai ir jādara viss, lai būtu uh, rīcība saskaņā ar standart, standartiem, lai dalību valsts veicinātu cienīgu darba apstākļu radīšanu. Mēs labprāt piedalīsimies arī ANO cilvēktiesību padomas sesijas lai konstatētu, ka gadījumos, ja cilvēktiesības ir pārkāptas, tam seko nekavējoša rīcība. Paldies! Στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιληφθούν οι παραβιάσεις. Nākamais runātājs, eh, Marijas kungs gribu runāt par Turciju. Arī tur ir cilvēktiesība pārkāpumi, un arī Skopjē tie ir pārkāptas eh, cilvēktiesības. Un eh, es esmu pret eh, deputātes Petiras iniciatīvu ar vēlēšanos izveidot tādu Maķedonijas draugu grupu ar mērķi atbalstīt brīvību. Bet es gribētu teikt, ka, brīv, ka Fairom šis nosaukums, tātad bijušā Dienaslāvijas Maķedonijas republika, ir atzīta, un mēs nevaram mm, mainīt šo nosaukumu, kā arī neviens nedrīkst atņemt mums mūsu Maķedonijas nosaukumu. Un tāpēc es gribētu vērst jūsu uzmanību, ka šo te nelegālo Maķedonijas draugu grupas veidošana tā nav atbalstām, un es arī lūdzu, lai parlamenta priekšsēdētājs Šulca kungs darītu visu, lai konkrēti rīkotu šajā gadījumā un lai tiktu īstenots ANO lēmums par Fairom nosaukumu. Pan poseł Stier, bardzo proszę. Stier, kungs. Kolēģa e, Marijas Dalī, znāt. Marijas kungs, vai jūs zinat, ka šī neformālā draugu grupa faktiski jau pastāvēja arī pagātnē, arī Eiropas parlamentā? Un nekas ļauns dēļ šīs grupas eksistences nav radies, tā pirmā lieta. Uh, Un otrs jautājums, kā šis nosaukuma jautājums saistīts ar šo te darba kārtības punktu? Lūdzu, Marijas kungs, jums iespēja īsi atbildēt. Priekšsēdētāji, es gribētu atbildēt uh, savam kolēģim šādi. Es pacēlu ļoti svarīgu jautājumu Eh, Skopje un Fairam eh, šie vārdi ir atzīti. Un jūs nelegāli izmantojāt šo vārdu Maķedonija. Un lai arī tas nebūtu šīs grupas sastāvā, jums ir jāsaprot, ka šī nosaukuma Maķedonija, tas ir izmantošana, ir krasā pretrunā ar, ar Eiropas Savienības funkcionēšanu, ka Eiropas Savienība ir vien, vienreiz visām reizēm atzinusi, ka Fairam un galvaspilsēta Skopje ir. Eh, paldies. Tālāk došu vārdu Mogarīnī kundzei. Paldies! Es īpaši ilgi nerunāšu, negribu paildzināt uh, mūsu sēdēšanu šajā zālē. Es gribētu pateikties visiem, jo īpaši tiem, kas runāja par tēmu. Pateicos tiem, kas uh, ir atbalstījuši, rādījuši apņemšanos. Tad tie bija visu grupu pārstāvi, kas atbalstīja mūsu darbību cilvēktiesību jomā, jo daudzi deputāti teica, ka mm, tas nu, ir ne tikai vērtību pamats, bet arī misija veicināt un aizsargāt tad veicināt un aizsargāt. Šie abi jēdzieni, un tas cilvēktiesības gan jāveicina, jāaizsargā gan iekšā, gan ārā Eiropas Savienībā. Uh, Un šajā darbā mums ir arī ļoti svarīgi saņemt Eiropas parlamenta vadlīnijas. Mēs eh, cenšamies darīt visu, ko varam. Mēs izmantojam mūsu ārējās darbības instrumentus, izmantojam to kopā, apvienojumā, lai pildītu šo uzdevumu lai mēs e, būtu būtisks spēlētājs cilvēktiesību jomā, lai radītu arī konkrētu rezultātu uz vietām. Dažkārt šie rezultāti ir vairāk acīm redzami, citreiz tie nav tik acīm redzami, bet tomēr lielākā daļā gadījumu kaut kāda ietekme un rezultāts ir. Mēs strādājam pie mūsu cilvēktiesību prioritātēm, vai nu tas ir atsevišķi gadījums, ka mēs runājam par kādu konkrētu cilvēku, vai arī tie ir lielāki jautājumi, um, kur mēs mobilizējam savu spēku, ka, piemēram, ekonomiskās sociālās tiesības vai nāves sots tad visos šajos gadījumos vainu tā ir Eiropas Savienība vai kopā ar kādu citu, visas dalībvalstis kopā ar parlamentu. Mēs izmantojam pilnīgi visu, kas ir mūsu rīcībā, visus instruments. Mēs zinām, ka mums ir ne tikai vērtības un principi. Es teiktu, ka mums ir arī intereses jo cilvēktiesību veicināšana visā pasaulē atbilst arī mūsu interesēm. Tas ir stabilitātes radīšana, jo nav iespēja radīt stabilu vidi, ja nav ievērots cilvēktiesības attiecīgajā vietā. Tātad tas nav tikai vērtība un principu jautājums, bet arī mūsu atbildības jautājums. Šī atbildība mums ir gan iekšā Eiropas Savienībā, gan arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Paldies Eiropas parlamentam par atbalstu mūsu rīcībai. Un vēl es gribētu personīgi pateikties Lambrinīdisa kungam, augstiem pārstāvjiem cilvēktiesību jomā par lielisko darbu ko viņš veic, lai atbalstītu šo misiju, ko mēs virzam uz priekšu kopīgiem spēkiem. Liels paldies, un es vēlu jums visiem ar labu nakti. Paldies, komisārs kundze. Līdz ar to mēs beidzam šīs debates.